Lūdzu, beidzot ieņemiet vietas. E, na początek chciałem. Iesākumā gribētu jūs informēt, dāmas un kungi, par šādu lietu. Esam nonākuši ļoti sarežģītā situācijā Polijā. Tā saistīta ar dramatiskiem plūdiem šai valstī. Liels valsts daļas šobrīd ir zem ūdens, cilvēki zaudē savas mājvietas savus īpašumus, visu, kas tiem piederējis, un tāpēc gribēja paust mūsu atbalstu un solidaritāti poļiem šajā grūtajā laikā. Gribētu izteikt simpātiju visiem, kas šodien cietuši plūdu rezultātā. Na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego šest... Nākamā parlamenta uh, sesija 16. jūnijā ietvers arī debats par šo jautājumu. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība pilnīgi noteikti reaģēs solidāri attiecībā uz lūgumu no polijas sniegt atbalstu. Mums ir izveidots Eiropas solidaritātes fonds, kas ir ļoti būtisks instruments līdzīgos apstākļos. Dāmas un kungi, šorīt priekšādātāja konferences noturēja sanāksmi un šo sanāksmi beidzām burtiski pirms desmit minūtēm. Šai sanāksmē detalizēti apspriedām jautājumu par to, kā tiks uh, organizēts balsojums par rezolūcijām attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. gada stratēģiju. Jūs droši vien zināt, esat informēti par faktu, ka šī stratēģija paredzēta mērķēta uz darba vietu skaita palielināšanu, uz stabilitāti, ekonomisko stabilitāti Eiropā turpmākajos desmit gados. Tā ir stratēģija, kas būs atslēga tālākai situācijas attīstībai gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Jo mēs varam būt spē spēcīgi savās ārējās attiecībās, ja esam spēcīgi arī paši savā starpā iekšēji. Priekšādātāja konferences tikšanās laikā uzklausījām dažādus argumentus gan bija gan tie, kas izteicās par šo rezolūciju um, iesniegšanu balsošanai šodien, jo, protams, vēlamies, lai šīs rezolūcijas stātos spēkā pēc iespējas ātrāk, tā lai tās varētu tikt ņemt vērā, ņem, ņemts vērā diskusijās citās Eiropas Savienības iestā, iestādēs. No otras puses bija arī tādi grupu priekšādātāji, kas izteicās par stratēģiju, kas tiktu pieņemta ar ļoti lielu vairākumu. Un savukārt, lai tas nepieciešams, lai varētu attiecīgi ietekmēt situāciju. Tātad svarīgs liels atbalsts. Un šobrīd tika izteikts šaubas par šādu vairākumu nodrošināšanu šodien. Tātad vēlamies pēc iespējas ātrāk rezolūcijas pieņemt, bet rezolūcijām jābūt arī spēcīgām, tās jāatbalsta vairākumam. Ņemot vērā minētās diskusijas, šajā priekšsādātāja konferencē esmu pieņēmis lēmumu ļaut jums nobalsot par iespēju pārlikt balsošanu par 2020. gada stratēģiju uz vēlāku laiku. Tas atbilst 140. reglamenta punktam. Un tāpēc šis ir ļoti svarīgs lēmums, ļoti svarīgs balsojums. Mēs saprotam, ka rezolūcija ir, mums ir vajadzīga, tā ir vajadzīga pēc iespējas ātrāk, un tajā pašā laikā ir nepieciešama rezolūcija, kurai ir vairākuma atbalsts. Nu, tā tad Tāda ir šī situācija. Un tāpēc tagad, godātie deputāti, gribu jums vaicāt. Pirmām kārtām lemsim par to, vai pārlikt balsojumu par rezolūciju uz vēra, vēlāku laiku. Pirmais balsojums tā tad būs pa, tie, tie, kas at, jāsaka, tie, kas atbalst šo pār, pārcelšanu. Tātad, vai kāds vēlas izteikties atbalstot šo lēmumu par balsojumu pārcelšanu? Dalkungs. Paldies, priekšsādātāji! Paldies par jūsu deklarāciju, un es arī gribētu teikt, ka mūsu ungāru draugi ir tieši tādā, patīs, tādā pašā situācijā kā mūsu poļu draugu saistībā ar plūdiem arī Ungārijā. Ir vajadzīga mūsu līdzjūtība, mums jāsūta savus domas un solidaritāti arī viņu virzienā. Pievienojos jūsu teiktajam jo šādā krīzes situācijā ir nepieciešams, lai demokrātiskie spēki apvienojas. Un tieši tāpēc esmu ierosinājis priekšādātāju konferencei teikt, ka lūk, redzu, kāds pastāv domstarpības starp politiskām grupām, un tāpēc mēs varētu šo lēmumu pārlikt uz jūniju. Priekšādātāju konferencei man nebija vairākuma, Mēs esam, protams, demokratisks parlaments, un tāpēc e, šī rezolūcija, protams, tika sagatavota. Vakar pusdienas laikā attiecīgi grupās veicām diskusijas un redzējām, ka viedokļi ir dažādi. Protams, nav tā, ka mēs neatzīstam darbu, kas jau izdarīts. Un, protams, ka tas tika atbilstīgi arī organizēts, bet redzējām šeit parlamentā uh, un to izteica arī attiecīgi delegācija priekšādātāja, ka varbūt labāk būtu, ja parlaments savu tēlu stiprinātu, šobrīd mazliet pakāpjoties atpakaļ un nobalšot nākamajā reizē un darot to ar lielāku vairākumu, tātad jūnija sesijā. Esam apspriedušies un esam vienojušies Tātad lielāko grupu priekšsādātāji ir, ir vienošies par to, ka varētu eh, lūgt šo balsojumu pārlikt uz jūniju. Mārtiņš Šulcs man teica, ka lūk, katrai grupai ir vajadzīgs vairākums. Viņš teica, ka viņam ir viņa grupas vairākuma atbalsts. Mēs neesam šobrīd apsprieduši ne šo rezolūciju, ne grozījumus, ne jo vēlamies rast tādu risinājumu, ka šim parlamentam ir augstākā mērā nepieciešams un kam ir liels atbalsts. Tātad tādi ir mani argumenti. Esam saņemši arī vēstuli no Gīja Ferhofštāta. Un arī viņš eh, šādā krīzes situācijā lūdz rīkoties līdzīgi. Tātad mums ir vajadzīga spēcīga balss, kas nāk no šī parlamenta un kas parādītu, ka mēs esam atbildīgi savos uzdevumos. Eh, Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Nu, tagad vai ir kāds, kas vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Šulc kungs vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Priekšsādātāji, kolēģis Gols, Dols sākumā norādīja un atsaucās arī smago situāciju Ungārijā. Un vairākās valstīs īstenībā situācija ir ļoti smaga. Arī Slovākijā viņus skar šī dabas katastrofa. Vienalga, kura valsts tā būtu - Ungārija, Polija, Slovākija, mēs visiem iedzīvotājiem, kas šobrīd cieši no smagās dabas katastrofas, paužam savu līdzjūtību. Jūs priekšsādātāji, Jozefs Dols un arī jūs pats atspoguļojāt situāciju priekšsādāt konferencē vakardienas vakarā un arī šorīt. Un man vairs nav izko piebilst pa, runāt par procedūru, bet arī kolēģa Konbendita vārdā un Biskīkunga vārdā gribu norādīt, ka viņi nepievienojās kopēji nostājai atlikt balsošanu jo mēs arī tomēr domājam, ka mēs varam tomēr šodien balsot un vajadzētu balsot. Jo tas tomēr arī, ja mēs skatāmies, ja gribam panākt lielu pārliecinošu vairākumu, pārlākuma tādu vairākumu, kuru, piemēram, februārī mums vēl bija šāds pārliecinošs vairākums. Tas, kas nocīs beidzamās dienās, īstenībā vairs nav jautājums par procedūru, bet gan saturisku. Uh, nozīmi. Mēs esam piedzīvojuši, ka saturiski tas, kas bija pieņems mums visiem februārī, tagad ir, zinām, atšķaidīta versija piedāvāt. Un ņemot vērā nopietno krīzi, tas mūs, protams, nepārsteidz. Mēs saprotam, ka dažādas receptes tiek piedāvāts. Vien uzskat, ka viena recepte ir pieņemama, ka tā ir demokrātiski leģitīma, citā kā norāda, ka tā nav pieņemama. Un mēs šobrīd nevaram vilcināties. Mums ir jāsaka skaidri, kāda ir mūsu pozīcija. Jums ir skaidra sava pozīcija, mums ir skaidra sava pozīcija. Mēs tā esam mēģinājuši to savienot, tas nebija iespējams, un tagad tomēr vajadzētu nodrošināt vienas vai otras puses vairākumu. Ja ir vairākums, kas saka, atliksim, tad es varu no savas puses teikt, labi, mēs kā sociālistu un demokrātu grupa vairs nevaram izslēgt arī tālākas sarunas, bet tās tad balsosies uz tām tekstām, kuru mūsu kolēģi, mēs kopā ar saviem kolēģiem no zaļo politiskās grupas esam jums iesnieguši. Tieši tāpēc priekšādā es uzskatu, ka mums tomēr ir jābalso šodien. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies. Tātad esam uzklausījuši gan par, gan pret argumentus. Tagad pāriem pie balsojuma, kas ir par balsojumu pārlikšanu uz vēlāku laiku. Dziękuję. Paldies. Kas, kas ir pret? Dziękuję. Liels paldies. Nu, domāju, ka jāpārbauda šis lēmums, un tagad balsosim tāpēc elektroniski par šo pašu jautājumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un lēmums pieņemts 342 balsis pār, 270 pret, 9 atturējās. Tātad šis priekšlikums ir apstiprināts un balsojumu pārliekam uz vēlāku laiku. Tātad par to balsosim jūnijā. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Turklāt gribēju pateikties arī Daula kungam un Šulca kungam. par to, ka viņi vērs mūsu uzmanību uz faktu, ka plūdi ietekmējuši ne tikai Poliju, ka tie skāruši arī citas kaimiņu valstis. Jums ir taisnība, jums tiesa, ka jums ir, mums ir jāizrāda līdzjūtība un solidaritāte šo valstu pilsoņiem. Es gribēju deputāts no zāles, šie plūdi Polijā nāk arī no, no Čehijas puses, un arī Čehijā nodarīt milzīgi postījumi šo plūdu pašo sākumā. Es tikai gribēju papildus vēl pap piebilst tātad pie tām valstīm, ko uzskaitījāt jūs, tātad arī Čehija šobrīd uh, ir plūdus karta. Un arī viņi, protams, ir daļa no Eiropas Savienības. Priekšstādā tas turpina. Jā, tieši par to es arī teicu. Nu, tieši to es nu pat arī teicu Un tāpēc, grib, tāpēc, kā jau teicu, pateicos gan Dālu, gan Šulc kungam par to, ka viņi pieminēja arī citas valstis.